Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a. Jauka pēcpusdiena, godātie kolēģi, sāksim eh, dibināšanas sēdi. Es eh, vadīšu šo sēdi vēlēšanu laikā, proti laikā, kad ievēlēsim petī komitejas prieksēdētāju. Es eh, vēlētos sveikt visus pilntiesīgos locekļus un arī to aizvietotājus. Sākam sēdi. Tā tad vēlreiz šī sēde e, ir sasaukta, lai ievēlētu šīs komitejas priekšsēdētāju un četrus priekšsēdētāju vietniekus. Tā ir procedūra. Vispirms ievēlēsim prezidentu, pēc tam prezidents vadīs tālāko procesu un pāriesim pie priekšsēdētāju vietnieku ievēlēšanas. četri e, kandidāti e, piedalīsies vēlēšanās un piedalīsies arī aizvietotāji. Marinesko no EPP aizvietos Predakungu, Konstance Gripa aizvietos ko? Un uh, Arī sociālistu grupā mums ir aizvietotājs un ECR grupā Hinesku kundze aizvietos Temekatrus kungu un Agēlas kundze no EFDD aizvietos Kobena kungu. Bien. Eh, comprobamos la existencia de quórum, ha de haber siempre. Tā tad kvorums šajā sēdē ir, ir jābūt deviņiem eh, deputātiem, Un tā tad balsojums, eh, ir, balsojums būs spēkā, jo ir viena ceturtā daļa komitejas ieradusies. Sekretariāts mūs arī informējis, ka eh, nepieciešamais deputātu vai to aizvietotāju skaits ir savākts, proti kvorums ir. Uh, un deputāti ir iesnieguši arī savu finanšu deklarāciju. Tātad saskaņā ar procedūru mēs esam izpildījuši visus noteikumus. Un tagad priekšsēdētāju kandidātus paziņojam. Adelante, Eleonora. Lūdzu, Eleonora. Grazie, prezident. Paldies, prieksēdētājas kundze un eh, sveicināti visi. Es pārstāju EFDD politisko spēku un eh, vēlētos eh, pieteikt vienu deputātu. Evī, kas varētu būt priekšsēdētāja kandidāte. Lūdzu, nākamā runātāja. Es Alda grupas vārdā vēlētos pieteikt Cecīliju Vīkstrēmu kā prieksēdētājas kandidāti, amata kandidāti. Nākamā. Es vēlējos atsaukties uz reglamentu un vēlējos pateikt visiem, ka ja mēs atkal neņemsim vērā dekonta sistēmu, uh, tad mēs parlamenta leģitimitāti liekam uz spēles. Es jau dzirdu šeit, ka lielās grupas atkal izdara spiedienu, un es domāju, ka mēs atkal zaudēsim. Es tikai vēlējos pateikt, ka parlamenta cieņa, kas patiesībā balstās dehonta sistēmā, Es tikai vēlējos pateikt, ka e, padomāsim, kas notiks, ja lielas atkal lielākās divas grupas vai pat trīs e, visus pārējos izbalsos. Atcerēsimies, kolēģi, ka e, šis ir ļoti nopietnas dehona sistēmas pārkāpums. Bien, seguimos con... Labi, paldies. Ejam tālāk. Tātad divi kandidāti un vēlēšanas būs slēp, tātad aizsektas, un e, saskaņā ar procedūru kandidāti ir izvirzīti, un e, deputāti var balsot vienu reizi. Tātad EPP desmit balsas, ECR e četras, ALDE trīs, GOE trīs, Zaļo grupa trīs, EFFD divas un neatkarīgie deputāti divas. E, jā, atvainojos, e, e, grupām, nepieska, grupām nepiedarošiem deputātiem viena. Mēs saskaitīsim nodotās balsis un tai kandidatūrai, kurai būs visvairāk balsu, būs priekšsēdētāja amats. Tā tad. ja būs vienāds nodoto balsu skaits, tad mēs balsosim elektroniski. Tātad visi, kuri balsosiet, vai jums ir līdzi balsošanas kartiņa? Como se va, se va a desarrollar la votación. Hay dos candidatos. Eh, Cecil... Tā tad ir divas iesniegtās kandidatūras - Cecīlija Vīkstrēma un Eleonora Evija. Un eh, es eh, katru kandidātu nosaukšu, un tad balsosim par to. Tā tad eh, zaļā podziņa ir par Vikstrēmas kundzi un sarkanā par Evī kundzi. Un, protams, baltā, ja jūs atturaties šajā balsojumā. I. Tā tad pārējām pie balsojuma. Vēlreiz atkārtoju.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 Pues se cierra la votación. Beidzam balsot. El resultado han sido 20 votos. 20 ir balsojuši par Cecēliju Vikstrēmu un 7 par Eleonoru Eviju. Apsveicam Vikstrēms kundze, līdz ar to mums nav nepieciešams otrais balsošanas rauns. Vikstrēms kundze, lūdzu, ieņemiet priekšsēdētājs vietu. Thank you very much, kolēģi. Paldies, kolēģi. Man eh, tas ir ārkārtīgi liels gods tapt ievēlētai par šās komitejas prieksēdētāju un darīšu visu, kas manos spēkos, lai uzklausītu un lai ļautu izteikties pilnīgi visiem politiskiem spēkiem. Es šo komiteju vadīšu iedzīvotāju vārdā iedzīvotāju, to iedzīvotāju vārdā, kur ierodas mūsu komitejā ar savām bažām, ar savām petīcijām, lūgumrakstiem. Darīšu visu, kas manos spēkos, lai kalpotu, lai kalpotu jums, parlamentam un iedzīvotājiem, un netik daudz varbūt, lai vadītu un pārvaldītu. Eleonora Revī, vārds jums, un tad turpināsim ar priekšsēdētāju vietnieku vēlēšanām. Priekšsēdētājs kundze, paldies, paldies, Cecīlija. Jūs eh, man devāt vārdu, pateicos par to, bet eh, vēlētos varbūt īsumā komentēt šīs vēlēšanas. Eh, ja otru reizi, otru reizi šajā komitejā divu ar pusi gadu laikā notiek sekojošais. Rezultāts ir tieši tās pats kā pirms divu ar pusi gadiem. Dehonta metodu nav ievērot arī šoreiz. Uh, Tātad, e, tieši kā jau Aukens kundze teica, dehonta metode tika izveidota, lai visas politiskās grupas e, varētu un būtu pārstāvētas e, atbildīgos amatos, īpaši mazākās parlamenta grupas. Runa iet par vienlīdzīgu, par vienādām iespējām, par vienlīg, vienlīdzīgām tiesībām, un šobrīd šīs tiesības tiek mīdītas kājām. Pirms divar pusgadiem, kad tika izveidota Mēs jūs varbūt nezinājāt, ko mēs darām mūsu grupā, bet eh, tagad jūs vairāk nevarat eh, aizslēpties aiz mūsu kritizēšanas vairoga. Mēs eh, skaidri esam parādījuši divu ar pusi gadu laikā, ka mēs parlamentāro darbību uztveram ārkārtīgi noteikti, nu, nopietni, un ka mēs esam pelnījuši daudz lielāku cieņu un arī amatus. Manuprāt, ir nepieņemami, ka priekšsēdētāju un priekšsēdētāju vietnieku amati tiek sadalīti tikai un vienīgi politiskās aizkulisēs, dehonta sistēma netiek ņemta vērā un politika līdz ar to tiek padarīta par kaut ko netīru. Es uzskatu, ka mūsu komitejai Lūgumrakstu komitejai tiešām ir jāņem vērā visu balses un jāievēro vienlīdzības princips. Šobrīd tas nedarbojas. Jebkurā gadījumā vēlos novēlēt jums veiksmi jūsu amatā, bet es, protams, tieši kā jau iepriekš strādāšu ar tikpat lielu deksmu, neatkarīgi no tā esmu amatā vai nē. Paldies, Eleonora, turpina priekšsēdētāji. Mēs varam diskutēt, bet drusciņi vēlāk. Tagad turpināsim ar balsojumiem. Tātad mums ir jāievēl priekšsēdētāju vietnieku amatos cilvēki šķiet, ka aizvietotāji, kur piedalās balsojumā, ir tādi paši kā iepriekšējā. Kvorums mums ir. Un tagad vēlētos dzirdēt kandidatūras pirmajam priekšsēdētāju vietnieku amatam. I call for nominations. Tātad lūdzu izvirziet kandidatūras priekšsēdētāju pirmajam vietniekam. Jārkungs, lūdzu. Tā ir vanos. Eh, Jā, man tik ļoti aizrāva šī eh, priekšsēdētāja vēlēšanas, un mēs izvirzām trīs kandidātus eh, tautas partijas grupa, kā priekšstādātāja vietnieks, kas bija arī tie pagājušais. Tā tad Es aicinu, saka priekšsādātāji, izvirzīt kandidātus uz pirmā, eh, uz priekšsādātāja pirmā vietnieku amatu. Any more nomination? Es tevas pirmais, eh, pirmais kandidāts. Vai es tevas, jā. Vai kāds uh, vēl kandidē, vai ir kā, kāds uh, cits kandidāts? Ja nav, tad ar aplausiem ievēlam. Ja šo kandidāti. Roza, lūdzu, nāciet šeit, uh, sēdieties man blakus, citādi jūtos vientuļu šeit pie prezidija galda. Chucky, was, uh, what was you the second or what? Uh, I, I also... Man tagad ir jāpievērš jūsu uzmanību 204. reglamenta pantam, pirmajām punktām šajā pantā, kur ir teikts, ka parlamenta daudzveidība ir atspoguļota uh, biroja sastāvā. Tas nozīmē, ka birojā nevar būt pārstāvēt tikai vienīgi vīrieši vai tikai vienīgi sievietes, un visi priekšsēdētāji nevar pārstāvēt vienu dalību valsti. Es gribēju norādīt, ka mēs ievērojam reglamentu un uh, respektējam arī 204. pantu. Uh, Tātad mums ir priekšsēdētāji un tās vietniece, kas pārstāv kādu noteiktu dzimumu, un tas tagad jāņem vērā, ja vēlot komitejas otro uh, priekšsēdētāju vietnieku. Lūdzu, Pēters Jārs, kā otro uh, vietnieci mēs izvirzām Mecels kundzi. Any, any... Vai ir kādi citi kandidāti? Vai tad varam ar aplausiem ievēlēt šo kandidāti? Thank you very much. Paldies. Es apsveicu jūs, Roberta. Lūdzu, nāciet, sēdieties šeit pie prezidija galda. And now? Un tagad trešais priekšsēdētāja vietnieks. Lūdzu, izvirziet kandidātus. Mariena Vit Marlēna Mīcī, ko izvirza sociāldemokrāta grupa, vai ir kādi citi kandidāti? Ja nav citu kandidātu, tad Marlēnu Vici ievēlam ar aplausiem. Apsveicam! Nāciet šeit, sēdieties mums līdzās vēl viena sieviete. Un tagad. Ceturtais uh, priekšsēdētāja vietnieks. Un tagad lūdzu tiešām ņemiet vērā manis iepriekš teikto vārds jums, Pēter. Nu, tiešām ļoti labi sakrīt tas, jo mēs arī izvērzām vienu uh, vīrieti šim amatam, Čāgī kungu. Any... Vai ir uh, kādas citas nominācijas, citi kandidāti uz šo uh, priekšsēdētāju ceturto vietnieku? Palčāki mēs varam ievērē, ievēlēt ar aplausiem tādā gadījumā. Paldies un apsveicam ar jūs ar šo ievēlēšanu. Jūs tiešām bijāt nepieciešams šeit uh, mums līdzās prezidijā. Es saprotu, ka eh, daži varbūt vēlētos iziet no zāles. Ja tas tā ir, tad lūdzu dariet to ļoti klusu, lai mēs varam turpināt šo sanāksmi. be there too. <laughs> okay. Colleagues, I... Kolēģi, es domāju, ka tagad, kad esam uh, ievēlējuši priekšsēdētāju un uh, vietniekus, tātad mums ir birojas, mēs uh, varam strādāt un atgriezties pie mūsu darba un pievērsties šīs dienas darba kārtībai. Tas ir uh, 2. novembra sēžu protokolu apstiprināšanu. Šie protokoli ir jums izdalīti un tos varam uzskatīt par apstiprinātiem. Man ir arī daži paziņojumi. Mums ir jauni darbinieki sekretariātā un es vēlos sveikt Karolīnu Gajevsku un Mariju Skundriču Tās ir mūsu jaunās administrators. Lūdzu, piecelieties, lai visi var jūs redzēt. Lūdzu, esiet jauki pret šīm meitenēm. Un ja tā nav, tad nāciet pie manis un es jums palīdzēšu un varu apsolīt, uh, apliecināt, ka uh, šīm kolēģiem ir ļoti laba uh, pieredze Eiropas Savienības lietās, un arī viņas prot vairākas valodas. Citu paziņojumu man nav, tādēļ pārējām pie sestā darba kārtības punkta 618. lūguma raksts par vides situāciju Ačerā, Kampānijā, Itālijā. Lūguma rakstā iesniedzējs uh, nav ieradies un tādēļ dodu vārdu uh, komisijas pārstāvim Ferestrātes kungam. Paldies priekšsēdētāji. Jā, tiešām bija zināmas bažas par pazemes ūdeņu un virzemes ūdeņu piesārņojumu saistībā ar rūpniecisko darbību Rijā Acera un uh, piesārņotie virzemes un pazemes ūdeņi tiek izmantoti irigācijai un arī uh, pārtikas apstrādei un lobarības ražošanai un varētu arī uh, Mm, šis piesārņotājs ūdens varētu tikt izmantots uh, kā dzeramais ūdens un varētu radīt apdraudējumu sabiedrības veselībai. Pēc uh, šī lūguma raksta saņemšanas ir tiešām skaidrs, ka saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem uh, pārtika un lobarība, kas tiek laistas tirgū, ir eh, tām jābūt drošām un eh, jāatbilst uh, normām, kas ir spēkā Eiropas Savienībā attiecībā uz piesārņotājiem, smagiem metāliem, dioksīniem, PCB. 93. gada 315. regula nosaka maksimāli pieļaujamos līmeņus šiem piesārņotājiem uh, noteiktos pārtiks produktos un lobarībā. Un uh, eh, 2002. gada otrajā regulā tas ir noteikts un tiešām ir jāveic visiem uh, nozarē strādājošiem pasākumi, lai nodrošinātu, ka pārtika un lobarība nav netiek piesārņota un jāveic visi higiēnas pasākumi. Tas attiec arī uz uh, ūdeni, kas tiek izmantots apūdeņošanai un tas nedrīkst novest pie tā, ka saražotā pārtika un labbarība neatbilst Eiropas Savienības ties um, normām un apdraud sabiedrības veselību. Tas pats attiecas uz ūdeni, kas tiek izmantots pārtiks apstrādē. Tā, šim ūdenim jāatbilst uh, dzeramā ūdens kvalitātei. Esam lūguši, lai Itālijas varas iestādes mums sniedz uh, sīkāku informāciju par konstatētiem faktiem šajā reģionā attiecībā uz virzemes un pazemes ūdeņu kvalitāti un attiecībā uz pārtiks un lobarības piesārņojumu. Itālijas varas tiestādes ir informējuši, ka 2015. gadā ir pieņēmts dekrēts norādot, kuros reģionos drīkst uh, atcerā ražot pārtiku un labarību, un kuros uh, rajonos šai reģionā nedrīkst ražot pārtiku un labarību, un kuros uh, rajonos ir uh, stingri nosacījumi jāievēro. no 2013. līdz 16. gadam ir noņemti 83 paraugi gan uh, augļiem, pienām, piena produktiem, mie, uh, medus, uh, olas un cits, un ir atrasti dažādi piesārņojumi, kā svins, kadmijas, dioksīni, uh, polihlorinātais bifenols un citi piesārņotāji, un tas neatbilst Eiropas Savienības tiesību normām. Tāpat ir uh, konstatētas neregulētas vielas arī tās ir konstatētas tā, tādā līmenī, kas varētu radīt kaitējumu cilvēku un dzīvnieku veselībai, ņemot vērā šos konstatētos faktus. Netika uh, konstatēta saiknē starp šo piesārņojumu pārtikā un labarībā un vides piesārņojumu komisija ir saņēmusi detalizētu informāciju un uzskata, ka Itālijas varas iestādes uh, veic nepieciešamos pasākumus, uh, lai garantētu to, ka reģiona iedzīvotāji ir uh, pasargāti no jebkādas iespējamās negatīvās ietekmes uz veselību. Paldies, saka priekšstādātāji. Tagad došu vārdu kolēģiem, kur vēlas uzstāties, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Es uh, pārstāvu pati kampaņu Spānijas reģionu, un es neesmu apmierināta ar komisijas sniegto atbildi. Būtībā tā ir tāda birokrātiska atbilde, ir uzskaitīti visi piesārņotāji, visi šie, visas šīs vielas, bet runa jau ir ne tikai par piesārņotu teritoriju, ir runa par ļoti rupju uh, piemēru tam, ka teritorija ir piesārņota, jo ir notikusi nelegāla tirzniecība ar toksiskajiem atkritumiem. Un neviena institūcija, neviens ministrs uh, nevar šādā veidā situāciju atrisināt. Es tomēr cerēju, ka komisija ieņems tādu uh, apņēmīgāku nostāju, jo tā ir īsta katastrofa, ar ko mēs šeit saskaramies. Un šie Itālijas sniegtie dokumenti ir par 2015. gadu. Toreiz Republikas prezidents bija Napolitāno kungs un viņu apsūdzēja par to, ka viņš ir slēpis dokumentus, kas pierādīja, ka ir notikusi nelegāla atkritumu tirzniecība. Un būtībā neviens šo situāciju nevar pilnībā atrisināt, pat ja to vēlētos. Godātā komisija, ņemiet vērā to, kas ir noticis, gan runājot gan piesār, par piesārņojumu, gan arī par to, ka starptautiskā mērogā notiek nelegāla tirzniecība ar uh, toksiskiem atkritumiem, kuri nāk no dažādām Eiropas Savienības dalību valstīm, un šie mm, atkritumi tagad ir apglabāti kampānijas reģionā ir arī pieejamas liecības par uh, šīm darbībām. Šeit ir iesaistījusi bijusi gan mafija, gan ierēģi, gan valsts, un mēs nevaram vienkārši aizvērt acis un izlikties, ka nekas nav noticis un teikt, ka viss ir kārtībā. Jūs redzat šeit fotogrāfijas, uh, šajās fotogrāfijās ir uh, dzīvnieki, kas ir dzīvojuši šajā reģionā, tiem ir trīs acis. Un šis piesārņojums ir tiešām jāanalizē. Tie ir fakti, ir dzīvnieki, kas dzimst ar trim acīm šajā reģionā. Lūdzu, Ja mēs vēlamies, lai Eiropa būtu tuvāka pilsoņiem, mēs nevaram visu norakt uh, birokrātiskos papīru kalnos, jo cilvēki dzīvo reāli šajā reģionā un visu to redz. Tad, kad Eiropas Savienībā ir jārīkojas, tai ir jāpierāda, ka tā ir tuva pilsoņiem. Paldies, Eleonora Evija. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju tikai piebilst dažus vārdus Izabelas Adinofit nu pateiktajam. Situācija ir tiešām ļoti uh, nopietna, tik slikta, kā tā tika atspoguļot. Un es uzskatu, ka šīs lūgumraksts ir jāpatur atvērts, komisijas atbilde ir nepietiekama smieklīga būtībā. Un mm, komisija neuzņēma savu atbildības daļu. Un man vēl ir bažas par vienu lietu. Proti, pagājuši gadu mēs iesniedzām jautājumu komisijai piecu zvaigžņu kustības locekļu vārdā runājot par Eiropas Savienības līdzekļu izmantošanu, šie līdzekļi tika piešķirti uh, kampaņas uh, teritorijas rehabilitācijai. Un uh, šie līdzekļi ir nelielā mērā izmantoti tikai, un mums būtu uh, nepieciešama lielāka atklātība par šo līdzekļu izmantošanu un par to, lai tie tiktu veltīti reālai problēmu risināšanai uz vietām, kāds, diemžēl, šobrīd nenotiek. Lūgumrakstu komitejai ir jāseko situācijas attīstībai, jo šobrīd uh, reakcija neatbilst problēmas apmēriem. Paldies. Mums jāizstāv šie cilvēki. Paldies, saka priekšstādātāji. Neviens vairāk nevēlas uzstāties. Terī Kābras kungs vēlas uzstāties. Piekrītu kolēģiem. Šis lūgumraksts tika iesniegts 2013. gadā, pirms trim gadiem tātad. Acīm redzot, nodarītais kaitējums ir sens un dziļš. Un es vēlētos, lai komisija mums pasaka, kad tika veikts šīs pārbaudes un kāds ir izcinājums. Viņi saka, ka ir rast risinājums, vai tas ir tāds uh, pastāvīgs risinājums, vai tikai tāds, nu, tāds, lai sasniegtu it kā labus rezultātus, bet šī problēma jau ir dziļi iesakņojusies, un tādēļ tā ir arī atbilstoši jārisina, un šim risinājumam ir jābūt uh, ilgstošam. Es uh, lielā mērā piekrītu kolēģiem, jo līdz šim nav saņemta atbilstoša un laba atbild. Pēters Jārs no mana viedokļa šī uh, komisijas atbilde nav uh, apmierinoša, jo mēs runājam par šo atkritumu problēmu, bet atbilde skar tikai daļu no problēmas. Tātad šajā kampaņas reģionā šeit situācija ir neapmierinoša. Mēs arī zinām, ka Eiropas uh, Savienība piešķir līdzekļus, kuri netiek izmantoti jo trūkst tādas uh, vispārējas koncepcijas par uh, šo krīzes seku pārvarēšanu. Es aicinātu visas šīs problēmas, lielās un mazās, nesamest vienā katlā. Uh, un mums vajadzētu komisijai nodarboties ar uh, šo uh, atkritumu Uh, noglabāšanas problēmas šai reģionā. Nu, varbūt nevajadzētu slēgt uh, šo, šo jautājumu, bet nu, komisijai būtu jāprobežojas ar, ar šo lūgumrakstu, nevis apspriest tagad visu problēmu kopumā. Paldies, Marlēnai tagad vārds. Paldies, Esilija. Nu, vai nu man būtu tagad jāatkārto to, ko teica kolēģi, ka komisijas atbildi jāsaka nav īpaši apmierinoša lūgumrakstu iesniedzējiem un mūsu pilsoņiem, ko mēs pārstāvam. Eleonora Dinolfī mums lika priekšā ar nu, tādus ļoti skarbus attēlus ar šiem dzīvniekiem. Un tas viss šķiet nāk kā rezultāts briesmīgai situācijai un atkritumiem un toksiskajiem atkritumiem, kas tiek izmesti un apgabāti ačērā. Un, manuprāt, šis jautājums būtu jāvirs tālāk, piemēram, kaitējums, kas nodarīts dzīvniekiem, iedzīvotājiem, ir, nu, jāskata citā plāksnē, ja ir konkrēti piedāvā, pie, pierādījumi, un ja konkrēti pierādījumi nav, tad jāturpina izmeklēšana lai konstatētu, vai šie te krūp, kropļotie dzīvnieki, tādi kādi viņi dzimst, dzimst ar šīm kroplībām visu šī piesārņojuma rezultātā, un vai tas neietekmē arī cilvēks. Es domāju, ka lūgumpraks būtu jāatstāj atvērts. Paldies, līdz ar to runātājs saraksts ir izsmelts, bet tad mēs varam beigt darbu pie šī lūgumprakstība. Vēl kāds vēlēs izteikties? Kocolīna kungs? Jūs vēlties runāt? Paldies! Es jāsaka, lielā mērā piekrītu tam, ka šīs lietas jāatstoja nošķirt. Šis bija viens konkrēts lūgumraksts, protams, ka skatie jautājumi ir daudz plašāk un tā tālāk, bet mums jāpier, jāpārliecinās, ka mēs, nu, izvairāmies no šīs pastāvīgās krīzes situācijas apskatīšanas šajā reģionā par atkritumiem. Es piekrītu, ka lūgumraksts jā, jāatstāja atvērts un varbūt jāpiedāvā kaut kāda papildus rīcība no lūgumrakstu komitejas puses saviem kolēģiem no kampānijas, es gribu teikt, ka nevajag tagad sākt vilkt vēl visā tajā iekšā arī bijušo republikas prezidentu. Jo toreizējais prezidents Napolitāno slēdza izmeklēšanu dažādu iemeslu pēc. Bet, nu, katrā ziņā mēs nevaram turpināt atsaukties uz šādām frāzēm. Tas nozīmē, būt, būt, tas nozīmē respekta trūkumu. Nu jā, lūk, ir vienprātība sociālisti kopā ar tautas partijas prātvā, pārstāvjiem vēlas lūgumrakstu atstāt atvērtu. Es tam piekrītu, tad tā arī darīsim. Nosūtam vēstuli kampānijas reģiona varas iestādēm, jo tas ir kampānijas reģions, par ko runājam, un informējam viņus, ka komiteja atbalsta lūgumrakstu, paust, lūgumrakstu iesniedzē paustās bažas par to, ka vietējos pārtiks produktos un dzīvnieku lobrībā ir šie piesārņotāji, piesārņošās vielas, un mēs vēlamies, lai viņi mūs, mums apliecina, ka viņi pastāvīgi turpinās uzraudzīt pārtiku un e, lobarības drošumu Ačēras novadā, tādējādi arī iedzīvotāju labklājību pieprasīsim no viņiem rakstisku atbildi uz šo vēstu. Vai piekrīta tam? Ja, labi. Nu, tad tā arī darīsim. Pārējiem tālāk pie nākamā logumraksta. Tas ir lūgumraksts numur 465 par mm, enerģijas līnijas Montalto Ufugo reģionā, arī Itālijā. Emanuele Lupo ir šeit, lūgumraksts iesniedzējs. Lūdzu! Uzreiz dod jums pašam vārdu. Piecas minūtes jums. Nu, un šķiet, ka jūs vēlties mums parādīt arī attēls, vai ne tā, lūdzu? Stabile commissione per le petizioni, egregi componenti, a voi tutti val mio ringraziamento. Paldies, priekšādātāji. Vēlos sveicināt visus šai komitejā, visus tās deputātus. Esmu ieradies pie jums, lai pastāstītu jums, kas notiek Ziemeļa Kalabrijā šobrīd, Montalto Fugo, 2016. gada 9. novembrī. par to jau runājām. Tātad, lūk, ir elektrības līnijas, kas šķērso šo reģionu, tika piešķirta atļauja tādu izveidošanai. bet prasības netika ievērotas, jo jāsaka, šīs eh, elektrības līnijas atrašanās vietība, izvietojums neatbilst attiecīgiem noteikumiem un plānošanas prasībām attiecībā uz pilsētām un laukiem. TRLCPA bija uzņēmums, kas to, šos darbus veica Un viņiem vajadzēja ierā, ie, ievērot visu veidu priekšrakstus attiecībā uz attālumiem no ēkām, dzīvojamām ēkām tajā brīdī, kad šāda veida elektrolīnijas tiek izvietotas. Jāsaka, situācijā joprojām nav bijis nekāds uzlabojums. Un tas nozīmē, ka šī elektrības līnija rada visai skaļu dūkoņu gaisā, tātad trokšņa piesārņojums. Jūs redzat šeit no attēla, cik tuvu pie dzīvojumā mājām atrodas elektrības vadi. Ir taču jāizmanto piesardzības princips attiecībā uz elektromagnetiskā lauka mm, izvietošanu. Tā tas vismaz ir paredzēts Kalabrijas enerģijas plānā, bija jāparedz alternatīvas šīm elektrības līnijām, nevajadzētu atrasties tik tuvu pie apdzīvotām vietām, pie ēkām. Neskatoties uz zinātniskajiem pierādījumiem, konstatējam, ka nu, elektrības līnijas izvietotas tika šobrīd, tās ietekmē cilvēku veselību, ir e, vēža gadījumi, uh, Mm, īpaši bērni tiks skarti. Te mēs runājam par 380 kilovatiem. Veselības riski ir ārkārtīgi nopietni tieši attiecībā uz bērniem. Šajā reģionā un mm, šeit Kosensā. Un zinātnieki saka, tad, kad, run, kad runājam par pusauģiem, tad uh, Nu, tad lūk, šāda dzīvošana pārsimts metru attālumā no elektrības vadiem nozīmē ietekmi no visiem šiem mikro eh, elektromagnetiskajiem viļņiem, un tas var tālāk radīt eh, vēzi, tas var ietekmēt dzīves ilgumu. Pusauģiem tālāk attīstoties eksperti ir konstatējuši, ka katrā ziņā šie mikrotēslu limiti tiek pārkāpti. Ir tīpaši tajos brīžos, kad šīs e, elektrolīnijas strādā pilnā kapacitātē. Un šeit būtu jāievēro priekšrakstītie limiti. Šobrīd nav nekādas garantijas, ka šie limiti tiktu ievēroti. Zinātnieki saka, ka būtu ļoti uzmanīgi jāskatās uz pašreizējo tiesību aktu ievērošanu un jāpārbauda šo sliekšņu ievērošanu. Te runājam par 0,3 līdz 0,4 punktiem. Tādi ir zinātniskie secinājumi attiecībā uz elektromagnetisko starojumu, kas rodas šādās līnijās. Tātad sabiedrības veselības apdraudējums pastāv Montalto Fogona konsensā. Es patiešām ceru, ka jūs kā komiteja darīsiet visu, kas jūsu spēkos, lai palīdzētu mums vērsties pret šiem apdraudējumiem. Lielas paldies, saka priekšādātāji. Paldies arī, ka parādījāt šos attēlus. Ehm, tādējādi apliecinot savu apņēmību un entuziasmu strādāt pie šī jautājuma. Tālāk došu vārdu komisijas pārstāvim. Lūdzu. Verstrētas kungs. Paldies. Komisijas novērojuma attiecībā uz šī lūguma raksta tematu Pirms pāris dienām tika oficiāli nodot lūgumu rakstu komitejai, kā jūs zināt, un kas attiecas uz kompetenci un kompetenci sadalījums starp ES un dalību valstīm, tad atbildība par vispārīgo sabiedrības veselības aizsardzību no potenciāliem veselības apdraudējumiem, to starp pakļautību elektromagnetiskiem starotājiem, lielākoties piekrīt tieši dalību valstīm. Tāpat laikā padome 1999. gadā pie, pieņēma rekomendācijas attiecībā uz iespējamo pakļautību elektromagnetiskajam laukam. Un šajās rekomendācijās, jeb ieteikumos, lai arī tie nav saistoši, tiek paredzēts, ka ir, mm, tiek ieteikts izveidot aizsargājošu ietvaru attiecībā uz ierobežotu eh, elektromagnetisko lauku mm, ietekmi tā lai nodrošinātu konsekventu mm, pieeju tajā darbībā, ko īsteno dalībvalstis. Šajos ieteikumos padomu turklāt arī skatās uz to, kā dalībvalstis pielāgo šīs, šos ieteikumus tālāk. Un tiek sagatavot par to ziņojumu. Otrais ziņojums, kas tika publicēts 2008. gadā, tas ir pēdējais pieejamais ziņojums, tika konstatēts, ka Itālijā ierobežojumu līmenis, kas piemērots um, telekomunāciju iekārtnēm un uh, elektrības ražošanas līnijām, ir desmitreiz, desmitreiz zemāks nekā tas, kas ieteikts rekomendācijās. Bet tāpat laikā, protams, 99. gada ieteikumi joprojām ir spēkā, arī tagad, 2016. gadā. Komisijā ir izveidot neatkarīga zinātniska komiteja, kur tiek runāts par jauniem iespējamiem veselības apdraudējumiem. Komisijā tā ir piešķirts uh, pastāvīgs mandāts, lai izvērtētu kaitējumu, kas varētu rasties no pakļautības elektromagnētiskajiem laukam. Riska izvērtējumā tiek ņemti vērā visa veida zinātniskie pieejumi, pierādījumi, viedokļi un tā tālāk. Tie visi tiek apspriesti. Nu, un komisija, protams, tālāk šis komitejas izstrādātos viedokļus izmanto, lai pārliecinātos, vai riska līmeņi atbilst tam, kas tiem, kas tika ieteikti ieteikumos 99. gadā jeb šie ieteikumi būtu jāpārstrādā. Un eh, nu, jaunākais viedoklis, kas tika izstrādāts 2015. gadā, tātad, nu, tikai, nu, nav pat divus gadus vēl, 27. janvārs, tātad divi gadi pagājuši, gandrīz divi gadi. Un šajā viedoklī nu, tiek apkopoti 700 zinātniski pētījumu, Un saskaņā ar šo atzinumu pašreizējie zinātniskie, pašreizējās zinātniskās liecības nerunā par to, ka vajadzētu vēl vairāk samazināt uh, līmeņus uh, elektromagnētiskos laukos. Nu, nav nekādas saiknes ar šādu uh, zemāku vērtību sasaisti ar lielāku veselības apdraudēm. Tāpēc nav vajadzīgs pārskrīt 99. gada padoms ieteikums. Kā jau teicu, Itālijā ir pieņemts desmitreizu zemāks pieņemamais eh, sliekšņu mērījums attiecībā uz elektromagnētiskajiem laukiem. Un līdz ar to, pamatojoties uz šiem novērojumiem, komisija uzskata, ka nav pamata iejaukties tā, kā to pieprasa lūguma rakstiesniedzējs. Paldies, priekšsādātāji, paldies. Saka priekšsādātāji. Tālāk došu vārdu kolēģiem, kas vēlas izteikties. Laura, jums vārds. Priekšādātāji, paldies! es gribēju teikt, ka Kalabrijas reģiona iedzīvotāji šai teritorijā tiek pakļaut nopietniem veselības apdraudējumiem šī iemesla dēļ un arī citu iemeslu dēļ. Un varas iestādes nereaģē uz viņu sūdzībām. Gribu izteikt vienu komentāru saistībā ar šo lūgumu rakstu. Neskatoties uz to, ka ir veikti daudzi pētījumi, piemēram, starptautiskais svēžu pētniecības institūts ir nācis klajā ar pētījumu un ir konstatējis, ka pastāv saiknes starp elektromagnētisko lau lauku un veselības apdraudējumiem. Uh, Un šie, šāda pakļautība tad laikam rada vēža draudus tīpaši jauniešos. Mēs nu runājam par 0,3 un 0,4 miklo teslām. Un lai arī tiek konstatētas lielākas vērtības pie šīm elektrības līnijām, līdz šim nekas nav dalīt, darīts. Uh, nav pat nekas plānots, lai kaut ko mainītu šais veselības apdraudējumos. Tāpēc mēs varam tikai un vienīgi cerēt, ka eh, cerams, ka šie jaunie zinātniskie pētījumi tomēr tiks ņemt vērā, un tāpēc ir nepieciešams pārskatīt un samazināt attiecīgās vērtības, riska vērtības saskaņā ar piesardzības principu. It īpaši 191. pantā ES par Eiropas ES darbību, 6. apakšpunktā, tiek runāts par to, ka ir jānodrošina atbalsts kompetenču jomā, arī sabiedrības veselības jomā, ja Nacionālās varas iestādes nav spējušas rīkoties un nav veikušas konkrētu darbību, lai risinātu situācijas. Tā kā to aprakstīja logumrakstiesniedzējs, ir nepieciešams pārliecināties, ka attiecīgie principi šai jomā tiek īstenoti, un tāpēc var tikai un vienīgi atbalstīt logumrakstiesniedzēju viņa centienos. Mums jārīkojas proaktīvi un jādara viss, kas mūsu spēkos, lai palīdzētu ierobežot šī magnetiskā lauka iedarbību un radītos riskus. Montalto. Un lūgumu rakstu nevar šobrīd eh, slēgt tikai tāpēc, ka mums it kā šai jomā nav kompetences. Es domāju, ka mums šeit tomēr ir kopīga atbildība. Es domāju, ka mums jāvēršas pie Itālijas un reģionālajām varas iestādēm, jāaicina viņi pievērst uzmanību šai jomai, šim reģionam un e, nākt klajā ar praktisku rīcību, pēriem pasākumiem, kas nes rezultātus tā, lai šie pakļauš, pak, riska pakļautības rādījumi tiktu mainīti. Jo, kā jau to teicu, jau ir vairāki padomus dokumenti, kur ir norādīts uz nepieciešamību piemērot piesardzības principu, kā jau teicu, 191. pantā un arī padomas prezidenta priekšādātā dekrētā. Lūdzu, nākamais runātājs. Paldies priekšādātāji, gribu arī jums teikt paldies. Eh, apsveicu jūs ar ievēlēšanu, atkārtot ievēlēšanu šajā amatā. Cerams, ka jums izdosies veikt darbu šajā amatā tikpat labi, kā to darījāt iepriekšos divi ar pus gadus. Tagad pievērsīšos elektrolīnijām un elektromagnetiskajiem laukam. Man kolēģi nu pat runāja par vienu zinātnisku pētījumu, kurā pierādīts, ka elektromagnētiskajam laukam ir būtiska ietekme uz veselību, cilvēku veselību un citām dzīvām radībām. Bet pirms tam dzirdējām komisijas teikto, un komisija teica, lūk, ir pieņemts zināmas rekomendācijas 99. gadā, un tad 2015. gadā, lūk, arī esot bijis atzinums saskaņā ar komisijas teikto, esot apskatītas 700 pētījumi, izanalizēt 700 pētījumi, un to izpētīšana esot liecinājis par to, ka šāda kaitīga ietekme nav identificēta. Tātad no vienas puses, lūk, redzam, ir viens pētījums, kas parāda negatīvu ietekmi, un tad, lūk, ir simtiem citu pētījumu, kas liecina par kaut ko citu, un tas ir viens. Es esmu gatavs pieņemt komisijas teikto un ticēt viņiem, ka viņi šo jautājumu ir izpētījuši ļoti uzmanīgi, izanalizējuši šo problēmu atbilstīgā veidā. Tā ir viena lieta. No otras puses, otra lieta, un to es gribētu formulēt jautājumu veidā, kas tad bija vispirms? Mājas vai elektrolīnija? Man tas interesē. Man tas interesē. Pirms mēs varam vispār mm, tālāk kādu atzinumu un viedokli izveidot. Uh, Nu, par komisiju runājot, esmu, nu, protams, varu piekrist tam, ka ir kaut kādi zināmi sliekšņi, kas tiek noteikti komisija šos jautājumus uzmanīgi izpēt un ir atbilstīga zinātniskā bāze šāda veida konstatējumiem par negatīvas, negatīvu kaitējumu nēsamību. Tātad es atklāt sakot ierosinu faktiski šo lūgumrakstu slēgt. Albiols kundze tālāk. Gracias. Paldies. Es eh, vēlētos mazliet vairāk runāt par nākamo punktu, bet eh, tas ir saistīts arī ar augstsprieguma līnijām. Šķiet, ka ir vairāki lūguma raksti par vienu un to pašu tēmu, un šis nav vienīgais. Tas eh, skaidri parāda, ka iedzīvotāji Eiropā uztrauc par augstsprieguma līnijām uztrauc par to, kāds ir elektromagnētiskais lauks, ko tās rada un kā tas ietekmē mūsu veselību. Tā tad uztraukums iedzīvotāju vidū pastāv. Tāpēc. Um, Gracias. Puedo continuar. Paldies. Tā tad. Um, Es vēlējos ierosināt, varbūt, ka lūguma rakstu komiteja varētu organizēt pētījumu, lai vispār papētītu situāciju augstsprieguma līnijām, projekti, kur šobrīd tiek īstenot vai izskatīti, kāda ir likumdošana, kādi ir zinātniskie pierādījumi un pētījumi, jo, kā jau teicu, ir vesela virkne lūguma rakstu tieši par augstsprieguma līnijām. Uh, Un varbūt, ka mēs varētu tad apkopot zinātnieku un likumdevēju viedokli par to, kas īsti notiek. Tātad šeit mēs runājam par vienu konkrētu projektu, bet mēs zinām, ka augstsprieguma līnijas Eiropā ir ļoti, ļoti daudz, un ja būtu tāds uzticams pētījums, tad mūsu komiteja varbūt arī varētu atbildēt vairākiem. Uh, Priekšsēdētāji, ja mēs vēlamies organizēt pētījumu, tad lēmumu par to nepieņemsim šodien. Šis eh, jautājums ir jāizskata koordinatoru sanāksmē, bet eh, šobrīd mēs izskatām konkrētu lūgumu rakstu, un tagad dod vārdu Eleonorai. Sī, grazie. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Es eh, vēlējos uh, tomēr runāt par labu šiem lūgumrakstam, lai tā paliktu atvērta, un es vēlētos šo lūgumrakstu nosūt, nosūtīt izskatīšanai NV, lai arī NV pasaka savu viedokli un kā viņi uz to raugās. Es domāju, ka šobrīd svarīgākais būtu tieši runājot par šo projektu, e, paskatīties, kāds tad ir līnijas geogrāfija, vai šī līnija tiešām ir tuvu apdzīvotām vietām, tuvu mājām. E, protams, eksistē pierādījumi, zinātniski pierādījumi, pamatoti, un ne pirmo reizi mēs redzam šāda satura lūgumrakstus. Tātad pesticīdi, un kad akadēmiskā pasaule nevarēja vienoties par labu vai, par, vai pret, tad e, eksperti griezās pie manis ar lūgumu, lai šis jautājums eh, paliktu atvērts. Mums ir jāpiemēro eh, ļoti uzmanīgi šie noteikumi. Ir pagājuši 17 gadi kopš 90. gada, jo komisija patiesībā balstās eh, uz laika grafiku. Es domāju, ka mums ir jāparaugās eh, mazliet dziļāk, jāpapēta dziļāk. Mums vajadzētu sazināties ar NV komiteju, bet eh, paturēsim šo lūgumu rakstu atvērtu, jo problēma tiešām pastāv un tā ir liela. Jūs bijāt pēdējā runātāja, saka priekšsēdētāja, vai ir vēl kāds, kurš vēlētos izteikties? Kozolīno kungs, lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Arī es eh, uzskatu, ka mēs nedrīkstam slēgt šo lūgumu rakstu. Un eh, piekrīt iepriekšējās runātājas teiktajam. Protams, eh, zinātnieki var dažādi raudzīties uz pierādījumiem, un zinātniskā pasaule ir šķelta savā viedoklī, bet eh, nedomāju, ka mums vajadzētu raudzīties tikai un vienīgi uz kopējo ceļu. Mums ir jāskatās arī uz uh, dažādiem šīs līnijas etapiem. Piemēram, ļoti bieži šie dažādie atzari pienāk ļoti tuvu cilvēku, cilvēku dzīves vietām. Varbūt, ka tā būtu sava veida iniciatīva, ko mēs uh, nosūtītu reģionam un īpaši Terna, kas pārvalda šīs augstsprieguma līnijas, lai tiktu radīti tādi nosacījumi, kas eh, uzlabotu šo. Tā tad runa neiet par visu garo līniju, bet tikai par trīs tās kilometriem. Protams, situācija ir sarežģīta, lieta ir daudzšķautņaina, bet eh, iepriekšējā runātāja jau teica, ka arī zinātnieki nav vienasprātis, kā eh, ar dažādus rezultātus eh, interpretēt, bet runa iet tiešām tikai par trīs kilometriem, kuri atrodas tuvu apdzīvotai vietai. Es domāju, ka uh, ir iespējams, paska, ir iespējams papētīt šos trīs kilometrus un varbūt, ka komisija varētu tiešām pārskatīt savu iepriekš pieņemto lēmumu. Un eh, mēs varētu griezties pie Terna, kas ir pārvaldošais, pārvaldošais uzņēmums, un arī izteikt viņiem savu viedokli priekšsēdētāji. Tā tad, jā, šķiet, ka e, vienotības deputātu vidū arī nav, bet ceru, ka mums izdosies vienoties par kompromisu, proti saglabāsim šo lūgumu rakstu atvērtu. Ai, ai, ai, I should give the petitioner the floor. Ā, protams, man ir jādod arī vārds e, lūgumu raksta iesniedzējiem. Pirmais ir Jurikungs un pēc tam dod vārdu lūgumu raksta iesniedzējiem. Priekšstādātais kundze. Es eh, jau sākumā teicu, ka liela, un to, tas izskanēja arī lielākajā daļā deputāta teiktajā, paturēsim šo lūgumu rakstu atvērtu. Priekšsēdētāji, paldies, labi, bet tagad dodu vārdu lūgumu raksta iesniedzējam. Sì, di, di fatti. Jā, paldies. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Tātad šis gabaliņš, kas atrodas tuvu mājvietām, ir 3 km garš. Un eh, Kalabrijas, Kalabrijas reģions un enerģijas pārvaldītāji un arī izstrādātais energo, enerģijas eh, detālu plānojums arī šo momentu jau paredz. Bet eh, mēs runājam par tādiem vidējiem ietekmes uz veselību rādītājiem, bet, piemēram, ietekme uz bērniem un vecāku gadagājumu cilvēkiem ir daudz spēcīgāka. E, tieši vecāku gadagājumu cilvēku un bērni daudz e, nepatīkamāk uzsver šos e, elektromagnētiskā lauka ietekmi. Prieksēdētāji, jā, piekrīt jums, tātad saglabāsim šo um, lūgumu rakstu atvērtu. Uh, Un eh, ņemot vērā to, ka tikai janvārī mēs saņēmām papildus informāciju no lūguma raksta iesniedzēja, kas nonāca sekretariāta rokās, un šis jaunais eh, informatīvais dokuments šobrīd ir nosūtīts komisijai. Patiesībā tie ir tādi tehniski specificējumi. Iespējams, tad varētu rīk, mēs varētu rīkoties sekojoši ņemot vērā šo papildus informāciju, Nosūtīsim arī šo informāciju NV komitejai, nelūksim viņu viedokli, vienkārši viņu idejas par to, ko tālāk darīt, jo, protams, mēs jau nevaram no viņiem paģērēt atzinumu. Viņi strādā tikpat neatkarīgā garā kā mēs, un varbūt, ka komisija var, varētu detalizētāk izvērtēt konkrētos trīs kilometrus. Griezīsimies ar lūgumu tieši izskatīt šo augstsprieguma līnijas daļu gabalu, un tad vēlreiz pie šās lietas atgriezīsimies. Šķiet, ka viss ir viensprāts, ka tā darbosimies turpmāk. Paldies! Paldies, eh, paldies, ka esat ieradies eh, un eh, mērojis tik tālu ceļu un lai jums drošs māju ceļš atpakaļ uz Itāliju. Okay, excellent. The next petition. Nākamais lūgumraksts ir 1332 2006. gadā. Tas ir Laplana Morela augstsprieguma līnija Spānijā. Spānijā, kā mēs zinām, spīd saule. Ir ieradies arī lūgumraksta iesniedzējs, nevis sākotnējais lūgumraksta iesniedzējs bet eh, sākotnējā lūguma rakstiesniedzēja nav ieradusies, bet Ana Palerma ir ieradusies un mūs iepazīstinās ar savu lūgumu rakstu lūdzu apelamos a esta comisión de. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs griežamies pie lūgumrakstu komitejas, lai tā nosodītu iespējamo projekta īstenošanu, jo šā projekta īstenošanas rezultātā negatīva ietekme būs e, kā uz vidi, tā arī uz cilvēku veselību. Vienīgais ieguvējs e, būs e, projekta īstenotājs. Runa iet par milzu augstsprie, par augstspriegumu līniju 100 tūkstoši kilovati. Tas ietekmēs vairāku nelielu ciematu dzīvi, bet eh, pavisam kopā mēs runājam par desmitiem tūkstošu cilvēku dzīvi, kas eh, tiks ietekmēta. Eh, parasti šie ciemati dzīvo no eh, turisma ieņēmumiem un no savvaļas trifeļu pārdošanas. Uh, Tas ir neskarts reģions, tajā ir ļoti daudz daudzveidīgu uh, dzīvotņu. Uh, projekts nāks par labu tikai un vienīgi privāto elektrouzņēmumu maciņiem. Tas ietekmēs kā vidi, kā vides ainavu, tā arī tajā dzīvojošo, dzīvojošās sugas nekādu labumu sabiedrībai tas nedod. Uh, Runa iet par 86 km garu augstsprieguma līniju, kas savienos Laplana un Morēā. Patiesībā šeit jau ir viena cita augstsprieguma līnija, un e, ir domāts izveidot paralēlu augstsprieguma līniju. Šis e, eh, spriegum, spriegums samuma, s, eh, sākumā bija paredzēts 100 Priekšsēdētājs saka, vai jūs nevarat runāt lēnāk? Visi e, tulki mocās, un eh, jebkurā gadījumā tulkojums adekvāts nav. Vai jūs lūdzu varētu runāt lēnāk? Vale. Gracias. La red, con una longitud de 86 kilómetros. Tātad eh, šis 86 km garais eh, augstsprieguma gabals savienos La Plana un Morēā, bet eh, šajā konkrētajā etapā jau ir augstsprieguma līnija. Pie tam šī jaun paredzēta augstsprieguma līnija būs paralēli, tā ies, eh, tā tiks vilkta ļoti tuvu jau iepriekšējai. Sākumā bija paredzēts 100 kW, un pēc tam tas tika palielināts līdz 400. Eh, Jaunais projekts nenozīmē, ka jau eksistējoša augstsprieguma līnija tiks novākta. Un šobrīd daudz uztraucas, ka divas augstsprieguma līnijas, ejot cieši tuvu vienotrai blakus, tieši kumulēs e, negatīvos veselības e, ietekmes. Tātad 148. E, tātad ļoti augsta ir šī augstsprieguma līnija. Uh, un pie tam eh, elektrība, pa vadiem plūstošā elektrība rada nepārtrauktu zumoņu, un neviens vispār par šo troksni nav iedomājies. Projektā netika iesaistīta sabiedrības apklaušanāšana, kaut arī tieši tur dzīvojošos cilvēkus šis projekts visvairāk skar. E, cilvēki pamanīja, ka tiks īstenota jauna augstsprieguma līnijas e, būve tikai tad, kad projekts tika nopublicēts e, oficiālajā vēstnesī. Tā tad. Tas negatīvi ietekmē veselību, negatīvi ietekmē garīgo veselību, miega dziļumu, uh, un var pat izraisīt e, vēzi un lēkēmiju bērniem. Pētījumi rāda, un tas ir pierādīts, ka e, šāda līnija ir potenciāli karcinogēna. E, šobrīd mēs uzskatām, ka tiek pārkāpts Eiropas dibināšanas līguma 191. pants, un to ir atzinusi arī Eiropadome. Padoma saka, ka ir jābūt vismaz 600 metriem starp augstsprieguma līniju un eh, mājokli vai apdzīvotu vietu, bet eh, eh, šī augstsprieguma līnija ies ļoti tuvu garām mājokliem. Tas e, nozīmē, ka tajos dzīvojošie cilvēki pilnīgi noteikti tiks pakļauti elektromagnētiskā lauka ietekmei. Pie tām ir tik lielai ietekmei, kāda nav paredzēta nevienās normās. Nu, nerunāsim nemaz par e, apdraudēto sugu, ietekmu uz e, apdraudētajām sugām, jo šī augstsprieguma līnija ir paredzēta vilkt cauri Natūra 2000 vietām. Uh, Eh, šobrīd eh, lielā mērā mūs uztrauc arī aizsargājamas ērgļu sugas, kuras tieši dzīvo šajās teritorijās, bet eh, to neviens šķiet neņem vērā, kā šī augstsprieguma līnija ietekmēs Natura 2000 vietu. Protams, bū, tiks izcirsts krūmājs apkārt šai augstsprieguma līnijai, uh, Un uh, ir jau zināms, ka, piemēram, šī teritorija, šī plakankalna ir pakļauta meža ugunsgrēkiem un kā šī līnija ietekmēs to risku. Neviens jau arī nav tā īsti izvērtējis, vai ir netieciešama jauna augstsprieguma līnija, bet, kā jau teicu, neviens nav patiešām izvērtējis un sīki izanalizējis, kā tas ietekmēs šajā reģionā dzīvojošo cilvēku veselību un turismu iespējas. Uh, Mēs vēlamies, lai šis e, projekts taptu apturēts. Mēs vēlamies, lai lūgumrakstu komiteja e, dotu savu ieguldījumu šā projekta apturēšanā. Paldies, Albiols kundze! Gracias. Bueno, yo... Paldies! Es e, vēlētos pateikties lūgumrakstu iesniedzējai ka viņa ir ieradusies mūsu komitejas sēdē, un vēlējos pateikties, ka iepazīstinājāt mūs ar šo projektu, pret kuru jūs šobrīd cīnaties. Vēlreiz projekts, atkal mūsu komitejas eh, redzeslokā nonāk projekts, kuru īsteno privāta energokompānija, energo uzņēmums, neņemot vērā sabiedrības intereses. Petīt lūgumrakstā jau tas viss parādās. Un e, šī augstsprieguma līnija tiešā veidā pārkāpja dažādas direktīvas, kurās ir atrunāta dabas aizsardzība, meža aizsardzība, direktīva par dabīgajām dzīvotnēm un dabīgo floru un faunu un tās aizsardzību. Mēs runājam par tādu projektu, kurš ietekmēs e, Natura 2000 teritorijas par projektu, kurš negatīvi ietekmēs cilvēku veselību, jo būs eh, vairākas mājas, kuras atrodas eh, šajā neapbūves teritorijā. Nu, un, protams, nevienam nav skaidrs, eh, vai šāda augstsprieguma līnija vispār ir nepieciešama, vai ir nepieciešams tik lielā teritorijā pār vadīt enerģiju. Nu, un, protams, šis projekts ir pret eh, Eiropas Savienības likumdošanu, jo netika izvērtēta projekta ietekme uz sabiedrības veselību, netika noteikta. Eh, tātad projekts pārkāpja arī Āhenes konvenciju, netika iesaistīta um, pilsoniskās sabiedrības šī projekta apsvēršanā. Uh, konkrētās teritorijas eh, vietējās varas iestādes apgalvo, ka tās nesaņēma adekvātu informāciju un pilnīgi noteikti nesaņēma nekādu informāciju par to, kā šis projekts eh, ietekmē tajā dzīvojošos cilvēkus un dzīvniekus. Eh, tiek pārkāpti Eiropas Savienības dibināšanas līguma 45. un 47. panti. Es uzskatu, ka šo manis pieminēto iemeslu vien pietiek, lai mūsu lūgumrakstu komiteja vismaz sazinātos ar atbildīgajām Spānijas eh, varas iestādēm, lai tās savukārt eh, sazinātos ar Spānijas valdības iestādēm un pārtraukt šā projekta īstenošanu. Mums ir pilnīgi nopiet, noteikti nepieciešama papildus informācija par to, kāda ietekme būs uz Natura 2000 vietām, ko par eh, šo projektu domā e, sabiedrība projekts šobrīd ir tā kā sadalīts un um, nevienam nav skaidrs, eh, vai šis projekts kaut kādā veidā ar esošo augstsprieguma līniju saslēgsies. Tā tad griežos pie uh, lūgumrakstu komitejas, lai jūs sazinātos ar Spānijas varas iestādēm priekšsēdētāji. Man šobrīd esmu spiesta griezties pie komisijas un uzklausīt jūs, tā tad uh, eh, dodu vārdu Danielam Fernandes Gomes kungam. Gracias, señora presidenta. Y... Paldies, eh, priekšsēdētājs kundze. Un paldies lūgumrakstu iesniedzējai. Uh, Ja lūgumrakstā ir, uz, lūgumrakstā ir uzskaitīta vesela virkne faktu, un eh, komisija tos visus jau zināja, 12. gadā mēs eh, sākām izmeklēšanu šajā lietā, un eh, Toreiz jautājums, rakstisks jautājums komisijai uzdeva arī Eiropas parlamenta deputāti. Protams, komisija var darboties tikai savas atbildības sfērā, proti, ka ir jāizpilda Eiropa, ka ir jā, jāievēro Eiropas Savienības likumdošana. Protams, likumdošana par dabas aizsardzību pats par sevi, un jūs jau pieminējāt, ka šādi projekti, ja tie ir garāki par 15 kilometriem, visiem projektiem ir jābūt ietekmes uz vidi novērtējumam. Mēs eh, raudzējāmies arī, vai netiek pārkāpta dzīvotņu direktīva, jo, kā jau lūguma rakstiesniedzēja teica, piemēram, Natūra 2000 vietai cauriet šis projekts arī citas eh, putniem svarīgas teritorijas un eh, sabiedrībai, un sabiedrībai svarīgi punkti tiek eh, skarti. Bet šobrīd, kā jau teicu, ja ir domāts īstenot eh, projektu, kas iet cauri Natura 2000 vietām, tad eh, noteikti ir jābūt eh, ietekmes novērtējumam, kā projekts ietekmē dabas aizsardzības teritorijas. Kad vietējās varas iestādes ir īstenojusi ietekmes uz vidi novērtējumu un tā izvērtēšanu, tikai tad var ķerties klāt projektam, bet eh, šķiet, ka šeit ietekme uz Natura 2000 vietām ir maznozīmīga. ir jāizpildās veselē virknē kritēriju. Piemēram, projektam ir jābūt eh, sabiedrības interesēs lielā mērā un ka savādāk projektu īstenot ne, nevar. Bet eh, pirms komisija uzsāka savu tā kā izvērtējumu. Mēs esam griezušies pie Spānijas varas iestādēm ar lūgumu sniegt mums papildus informāciju, un tās mums ir atbildējusi, ka šobrīd notiek ietekmes uz vidi novērtējums, kas vēl nav pabeigts. Pēc šā novērtējuma saņemšanas tiks sāku, izvērtēts projekta sākotnējā ideja un izvērtētas visas tās teritorijas, kam projekts virzās cauri. Ņemot vērā to, ka vēl nav Eh, saņemts ietekmes uz vidi novērtējums, tad mēs nevaram arī izvērtēt, vai ir pārkāpta vai nav Eiropas likumdošana. Komisija ir gatava slēgt šo izmeklē, izmeklēšanu līdz brīdim, tātad neturpināt izmeklēšanu līdz brīdim, kamēr saņemsim papildus informāciju. Uz šo brīdi esam saņēmuši papildus informāciju no lūguma raksta iesniedzējas, un tāpēc mēs sagatavosim jaunu paziņojumu, kur nosūtīsim jums lūgumrakstu komitejai. Liels paldies! Es atvainojos, ka uzreiz jums nedēvu vārdu pašā sākumā, bet nu labāk vēlu nekā nekad. Paldies par jūsu um, uzstāšanos. Un tagad atgriezīšos pie runātājs rakstu. Vispirms Marcelēs Sīkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlētos pilnībā paust atbalstu šim lūgumu rakstam uh, manas kolēģis Anabiolas uh, minēto apsvērumu dēļ. Uh, ir šādi lieli projekti un ir jāraugās, lai tiktu ievērotas direktīvas arī par Natūra 2000 teritoriju aizsardzību un jāņem vērā arī elektromagnētiskā lauka uh, ietekme. Uh, mēs saskarāmies Eiropas Savienībā ar tādām problēmām, ka pilsoņi nevar iesaistīties, ar viņiem nekonsultējas pienācīgā mērā. Mēs a, saskarāmies ar tādu tendenci, ka tiek rī, īstenoti lieli vērienīgi projekti, bet netiek veikti uh, pētījumi par ietekmi uz vidi un mm, citi. Es domāju, ka mūsu komitejai būtu jāvēršas pie Spānijas valdības prastot veikt stratēģisko ietekmes novērtējumu visiem projektiem, jo šeit ir runa nevis par vienu projektu, bet tikai par vienu elementu plašākā ainā. Un es vēlos arī uh, atgādināt, ka Valencijas valdība iebilst pret šā projekta īstenošanu, un tas ir ļoti būtiski. Paldies! Terikā Braskungs, paldies! Priekšsēdētāji! Es piekrītu kolēģu teiktajam. Ja Mēs nedrīkstētu aizmirst, ka Spānijas elektropārvades līnijas uh, būs saistītas ar Eiropas um, elektrotīkliem un ir nepieņēmama šāda attieksme pret iedzīvotājiem, pret uh, pašvaldībām. Eh, šis projekts ir saistīts tikai ar eh, elektroenerģijas pārvadi. Jā, šis ir privāts uzņēmums. Mums vispār ir jāizvērtē, vai šis projekts ir nepieciešams, un ja tas nav nepieciešams, tad tas nav sabiedrības interesēs. Tas ir pilnīgi skaidrs. Privātu uzņēmumu, protams, var uh, Eh, realizēt, protams, projektus, bet eh, šis projekts tiek realizēts ļoti tuvu apdzīvotām vietām, jo cits maršruts vai, teiksim, kabeļa ierakšana izmaksātu pārāk dārgi. Un, protams, eh, uzņēmums pirmkārt domā par savām interesēm. Es piekrītu Marcelēsi kungam. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem attiecībā ar Valencijas varas iestādēm. 2012. gadā tika izvērtēts vai apturēt šā uzņēmu šā projekta īstenošanu. Toreiz tika teikts, ka pastāvošā elektropārvades līnija tiks demontēta, bet tagad ir pagājuši pāris gadi Eh, tagad tiek eh, šis projekts īstenots no jauna, bet vairs netiek runāts par vecās elektropārvades līnijas demontāžu, un tādēļ ir eh, steidzami jāaptur šī projekta realizācija un jāatbalsta šis lūguma raksts. Rozā, vārds jums. Vispirms es nezinu, ka uh, šeit uh, būtu kādas neskaidrības. Šeit viss ir skaidrs šajā uh, lietā, ko komisijai atbalsts atbildīgām iestādēm būtu jāatbild, vai šeit tiek ņemts vērā visas spēkošās direktīvas par, par dzīv, dzīvoņu direktīvu, Natūra 2000 un tā tālāk. Ja, uh, ja šīs visas prasības ir ievērotas, tad um, atļauja uh, tiek izsniegta, ja nē, tad šo projektu īstenot nedrīkst. Es nezinu par šo projektu tik labi kā kolēģi. Un, uh, Tātad šis projekts tika savulaik iecerēts atjaunojamās enerģijas uh, transportēšanai. Un tādēļ bija paredzēts demontēt veco novecojušo pārvades līniju. Es nedomāju, ka šis projekts būtu bezjēdzīgs vai nevajadzīgs, tomēr tam ir jāievēro visas spēkā esošās normas un likumi es domāju, ka mums tagad būtu jāuzklausa Spānijas valdības viedoklis un tad jāpieņem lēmums. Un tad arī jāizvērtē, vai tiek uh, pildīts spēko esošā likumdošana, bet viss ir jādara likumīgi, legāli. Eiropas Savienības direktīvu normas ir ļoti stingras, un ja tās netiek pildīts, tad projekta īstenošana nedrīkst atļaut. Es domāju, ka lūgumraksts jāpatur atvērts un jāiepazīstas ar uh, Spānijas valdības uh, sniegto informāciju. Paldies, Beatrice. Paldies. kolēģi jau daudz ko ir pateikuši, tādēļ es uh, gari nerunāšu par šo lūgumu rakstu, bet piebildīšu vienu lietu. Lūgumu raksts ir jāpatur atvērts, jo ir sagaidāma vēl papildu informācija, kā norādīja komisija. Gribu teikt, uh, komisijas pārstāvim, ka eh, komisija ir līguma sargātāja, un te jāraugās, lai visas spēkā esošās direktīvas tiktu uh, īstenotas. Bet mēs nevaram skatīties tikai uz juridiskiem aspektiem, uz to, vai tiesību akti tiek īstenoti un ņemti vērā. Mums ir jādomā arī par plašāku uh, sociālo uh, ietekmi, ir jāīsteno piesardzības princips, ja pastāv pamatotas bažas, ja netiek uh, ievērotas likuma normas, ja ir uh, kāda uh, vilcināšanās veicot ietekmes novērtējumu, tad mums ir jāpiemēro piesardzības princips. Protams, svarīgi ir ne tikai likumi par dabas aizsardzību. Manuprāt, tomēr galvenais jautājums ir tāds, kādēļ šis projekts vispār tiek īstenots, vai, še, vai tas tiek darīts sabiedrības interesēs. Bet, ja pastāv pamatotas bāžas par to, vai šis projekts atbilst sabiedrības interesēm, tad tā īstenošana būtu jāaptur. Manuprāt, eh, lūgumraksts ir jāpatur atvērts un mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem un piesardzīgiem. Protams, ir svarīgi, ja ir infrastruktūra eh, elektroenerģijas pārvadei, tāpat jāpārbauda, vai projekts atbilst uh, Eiropas Savienības tiesību normām, bet ir arī jāuzklaus pilsoņu viedoklis. Protams, uzņēmumiem ir pamatotas intereses, bet uzņēmēji arī ir pilsoņi. Um, un uh, ir viņiem jāpilda likumu prasības. Paldies, Soledad. Paldies priekšsēdētāji. Manuprāt, praktiski viss ir pateikts, visu grupu pārstāvi ir praktiski vienprātīgi šai jautājumā. Dzirdējām li par līdzīgu problēmu Itālijā, tagad Spānijā. Domājam, saņemsim vēl citus līdzīgus lūgumu rakstus. Mums, eh, mēs visi esam uh, piedzīvojuši gadījumus, kad, kad uh, iedzīvotāji nevēlas, lai viņiem kaimiņos būvētu augstspriegumu līniju. Cilvēkiem uh, ir jābūt tad pārliecinātiem, ka patiešām nekādu citu alternatīvu nav, un tādēļ ir jārisina šīs problēmas. Bet tagad ir jāpierāda arī, kāda būs ietekme uz veselību šim projektam. Vienmēr tiek izmantot šis formulējums – ka eksperti nav droši par to, vai šis projekts varētu apdraudēt sabiedrības veselību vai nē, bet vajadzētu īstenot pretēju pieeju. Ir jāpierāda, ka šis projekts ir nekaitīgs pirmkārt. Tāpat eh, jāpatur prātā, ka ja iedzīvotājiem nepatīk, viņiem eh, nepatīk šis projekts tādēļ, ka tas negatīvi ietekmēs gan viņu eh, īpašuma vērtību, gan vidi un daudzus jautājumus šeit var arī dažādi interpretēt. Šī lieta ir tāda, kur komisijai ir jārunā skaidra valoda savā ziņojumā. Ietekmes novērtējums šim projektam ir veikts, bet ir jāizvērtē, vai, vai šis pētījums ir bijis atbilstošs vai nē. Un uh, šeit ir jāveic viens kopīgs uh, ieteikmes uh, novērtējums uz vidi. Tāpat par uh, informācijas sniegšanu par projektu. Parasti šie projekti tiek apstiprināti ātri, sabiedrība netiek iesaistīta un neko nezina par projektu. Un tādēļ man ir arī jautājums par to, vai iedzīvotāji, ko skars ši, šis projekts, ir bijuši informēti, vai ir notikusi, sa, notikuši sabiedriskās konsultācijas par šo jautājumu. Tas arī ir ļoti eh, būtiski. Mums ir jāsaņem šīs atbildes lai mēs varētu izvērtēt, vai likuma normas ir ievērotas vai nav. Protams, likuma raksts jāpatur atvērts, līdz saņemsim nākamo ziņojumu. Tāpat jāpatur prātā, ka Valensija ir lūgusi uh, Spānijas valdībai uh, veikt citu pētījumu un e, izvērtēt e, alternatīvos maršrutus vai eksistējošo koridoru izmantošanas iespējas. Mēs lūgtu komisiju pārbaudīt to, vai visas likuma prasības ir īstenotas bet varbūt arī, ka šīs prasības nevienmēr ir pietiekami skaidras. Tāpat ir jāizvērtē, vai ir citas alternatīvas augstsprieguma līnijas izbūvēja. Mums ir jādomā ne tikai par to, vai ir uh, ievērot spēkā esošās normas, bet domāt par to, ka varbūt vajadzētu pārskatīt likumdošanu un to uzlabot un novērst to, ka augstsprieguma līnijas tiek būvētas tik tuvu apdzīvotām vietām, kā tas ir pašlaik. Un uh, nedrīkst pieļaut, ka elektrouzņēmuma interesi tiek vērtēts ātrāk nekā, augstāk nekā iedzīvotāja interesi. Tagad došu vārdu lūgumraksta autoram uz divām minūtēm. Labu pēcpusdienu! Gribēju tikai vēl atgriezties pie tā, ko teica viens no deputātiem. Jūs teicāt, ka, lūk, šī līnija aizstāja iepriekšējo augstsprieguma līniju. Jaunais projekts no 15. līdz 20. gadam šādu aizstāšanu vairs neparedz. Nu, līdz ar to vidas novērtējumā netiek ņemts vērā tas fakts, ka šeit vienu brīdi šīs līnijas pastāvēs paralēli. Turklāt gribējām uzsvērt, ka komisijai vajadzētu pārliecināties, ka ietekmes novērtējums patiešām atbild, nu, nodrošina rezultāts, kas atbilst tiesību aktiem. Gribētu, lai komisija mudina Spānijas valdību šā laikā projektu tomēr apturēt. Šie torņi, šīs līnijas gal galā turpina darboties, kamēr pētījums tiek veikts. Nu, es domāju, ka par projektu uz ietekmes novērtējumu laiku vajadzētu apturēt. Mēs neesam vēl pagaidām papētījuši alternatīvas. Nu, piemēram, varbūt līnijas izvietošana zem zemi vai um, atrašanās vietas mainīšana. Nu, tas ir projekts kas faktiski nu, saistīts ar plašām vajadzībām pēc elektroenerģijas prognozes no nu, 2016. gada liecina. Ka, fakt, ka faktiski tas tomēr tā īsti nav. Tāda bija tikai apgalvojuma patēriņš un pieprasījums būs daudz zemāki. Tāpat arī ir cita veida pētījumi, kas liecina, ka elektromagnētiskais lauks. Es atvainojos, ka es runāju tik ātri, bet man tik daudz sakāmā. Uh, ka šis elektromagnetiskais lauks ietekmē cilvēku veselību. Un eh, nav varbūt veikta konkrēta pētījuma par konkrētiem cēloņiem un tad sekām, bet ir eh, cita veida pētījumi, piemēram, par mobiliem telefoniem un šāda veida magnetiskiem laukiem, kas ietekmē veselību. Bet, ja kurā gadījumā, liels paldies komitējai par to, ka izskatāt mūsu lūgumu rakstu vispār. Paldies, turpina priekšsēdētāji. Nu, tā kā šo jautājumu būsim atrašinājuši steidzamības kārtā, pamatojoties uz zaļo grupas lūgumu. Nu, tad neesam vēl saņēmuši komisijas pilnu dokumentāciju par šo jautājumu. Nu, lūk, viens piemērs, kurā gadījumā varbūt mums vajadzētu būt mazliet uzmanīgiem attiecībā uz to, kad vajadzētu un kad nevajadzētu uh, izmantot šāda veida steidzamības eh, procedūru. Reizēm ir svarīgāk, ka visi dokumenti ir pieejami. Jebkurā gadījumā man liekas, ka šorīt, šobrīd tāpēc mums jāvēršas atkal pie komisijas, tā kā mēs neļāvām viņiem pastrādāt pamatīgi, neļāvām viņiem to jā mūsu vaina. Nu tad tagad, lai viņi tomēr to visu atrisina, un jo mēs centāmies to visu saste, sasteigt un reaģēt uz steidzamības lūgumu, nu bet tad tomēr tā nevaram rīkoties. Nu lūk, tā tad lūksim komisiju komisiju nākt klajā ar svaigāku, ja nāk informāciju pēc tam, kad, lūk, esam, būsim saņēmuši visu, kas mums tika pastāstīts, lūk. Un tad šo jautājumu, prāt, iekļaut atkal darba kārtībā, nu, ne tā novēloti, gan nē, nē, bet tepat laikā savlaicīgi. Uh, un mēs kā lūgumrakstu komiteja pa to laiku nosūtīsim vēstuli Spānijas valdībai pieprasot papildus informāciju, turprāt nosūtīsim vēl vienu vēstuli Valencijas reģionālai e, pašpārvaldē, nu, lai viņi arī sniedz mums svaigāko informāciju šai kontekstā. Nu, un, protams, ka lūgumraksts tikām paliek atvērts. Bet, nu, katrā ziņā mums pilnīgi noteikti ir jāņem visiem vērā tas, ka nevienmēr ir uh, tas pareizākais visu risināt tādā sasteigtā steidzamā kārtībā, nedodot komisijai pilnu iespēju izvērst savu darbu. Nu, lūk, es ceru, ka visi ir ar to apmierināti. Ja, ļoti labi. Lūgumu rakstu iesniedzējiem parasti vēl vēlreiz nedot vārdu, bet nu pavisam īsumā varbūt tomēr tad tomēr šoreiz izņēmumu kārtā. Nu, tā kā nebija pietiekami daudz laika, tad mēs gribētu lūgt, lai mūs atkal uzaicina tajā brīdī, kad komisija būs apskatījuši šos jautājumus un informācijas, tad mēs drīkstam atgriezties. Jā, tas arī viss. Nē, protams, protams, par to vispār nav runa. Katru reizi, kad kāds lūgumraksts tiek izskatīts komitejas sanāksmē, lūgumraksts iesniedzēji ir mīļi aicināti. Tas ir tāds gandrīz rutīnas jautājums. Jūs pilnīgi noteikti tiksiet uzaicināts atkal. Uh, Nu, cerams, ka mums nebūs jāgaida pārāk ilgi. Rīkosimies, protams, pēc iespējas atbilstīgāk. Nu, lai jums šobrīd labs atpakaļ ceļš uz Spāniju. Visiem kolēģiem paldies, līdz ar to lo sanāksmi šodien tiek slēgt un tiekamies rīt pulkstens deviņos. Neaizmirstiet paņemt rīt eh, līdz savas balsošanas kartiņas un lai jums visiem labs vakars! Now, have... Un tagad koordinatoriem jāpaliek telpā. Lūdzu, nedodieties nekur. Mēs tūlīt turpināsim darbu.